pasludina mūsu sanāksmu ratāri. Vispirms mums ir komisijas paziņojums Eiropas Savienības cīņa pret HIV aids pasaules mērogā. Es gribētu jums atgādināt, ka pēc um, komisijas paziņojuma mums būs viena kārta, kad runās grupu pārstāvju, un mums arī nebūs brīvā mikrofona procedūras. Un es gribētu arī dot vārdu Dalīkungam, kurš runās komisijas vārdām. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs būt ar jums kopā šai, šajā vakarā, saka komisārs Dalī. Es atvainojos esmu šeit ieradies agrākajā vaica diena, un es gribētu pateikties um, Eiropas parlamenta par rezolūciju šajā jautājumā, kur jūs um, arī pieņemsiet šodien. Komisija pilnībā atbalsta jūsu bažas. Um, mēs arī uzskatām, ka ir, ne, ir nepieciešams uzlabot eh, dzīves līmeni cilvēkiem, kas eh, ir sirgs ar HIV aids sindromu. Šī rezolūcija ir ļoti politisks signāls. 30 gadus pēc epidēmijas sākuma arī mēs saprotam, ka ir nepieciešams strādāt pie šī jautājuma. 25 tūkstoši eh, cilvēku pagājuši gadu inficējās ar šo vīrusu un, un arī vairāk kā 20 eh, tūkstoši jaunu gadījumu tika konstatēta. Komisija ir gatava darboties tā, lai nodrošinātu vispārēju pieeju gan prevencijai, gan ārstēšanai, gan aprūpē. Tas viss mums nepieciešams, lai līdz 2015. gadam panāktu tūkstošgadus mērķus. Gribētu apliecināt, ka cīņa pret HIV aids ir ļoti aktuāls jautājums komisijas darba kārtībā. Pirms diviem gadiem mēs esam pieņēmuši stratēģiju, rīcības plānu HIV aids apkarošanā gan Eiropas Savienībā, gan apkārt esošajās valstīs, un kopš tā laika komisija ir piedalīsies daudzās iniciatīvās šajā jomā esam iesaistījuši dalībvalsts un citas interesētās puses mūsu programmā, esam noslēguši dažādas līgumus, attīstības programmas, tiešām prevencijas jautājumi, arī piekļuve aprūpē, cīņa pret diskrimināciju ir galvenie elementi mūsu reakcijā pret HIV aids. Komisija ir arī veicinājusi mehānismus, kur mērķis ir koordinēt politiku šajā jomā. Um, mums ir HIV AIDS think tank un arī civilā sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības fórums. Uh, pēc diviem gadiem, kopš programmas pieņemšanas, joprojām stratēģija ir aktuāla un komisija arī stāstīs par plānu īstenošanu nākamgad pašā sākumā. Uh, šajās ekonomisko grūtību dienās mēs nedrīkstam aizmirst par šo HIV aids situāciju. Komisija turpinās spēlēt savu aktīvo lomu gan tagad, gan nākotnē, un es gribētu izmantot šo iespēju pasvītrot, ka HIV aids ir komisijas priekšlikumos ar ļoti svarīgu lomu arī jaunajā veselības programmā. Mēs iekļaujam šo jautājumu kā prioritāru, un parlaments par šo programmu spriedīs drīz. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu Francoāzē Grostetē. Για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Aujourd'hui, c'est la journée. Eh, šodien ir diena cīņai pret HIV aids. Un mūsu parlamentam ļoti svarīgi par to runāt tieši tagad, un ļoti svarīgi ir pieņemt šo rezolūciju. Uh, jo tas sūtīs ļoti spēcīgu signālu par mūsu pozīciju, e, ja šī e, epidēmija mm, tagad turpinās, tomēr ir mazinājusies arī tā izplatība, tomēr mēs nedrīkstam zaudēt savu uzmanību. Ir vairāk kā 12, e, tūkstoši, 12 miljonu cilvēku, kas ir slimi ar šo, šo slimību, Un, kā jau teica Dalīkungs, mums ir pieņemts rīcības plāns cīņai pret HIV aids no 2009. līdz 2013. gadam. Un tagad mums ir nepieciešams izsekot progresam, ko mēs esam panākuši. Um, mēs darbojamies ar diagnostiku, mēs diagnosticējam 15 tūkstoši jaunu gadījumu katru gadu, 3, gadījumu 13 procenti no pētāmajiem parasti ir um, arī HIV pozitīvi un arī blakus esošajās valstīs šī problēma ir ļoti smaga, tāpēc mums ir jāspriež politiski. E, HIV pozitīvi cilvēki sāk saņemt ārstēšanu novēloti, tad, kad jau stadija ir attīstīsies diezgan tālu un turklāt. Nesen fakti rāda, ka pozitīvie cilvēki, kas saņem retrovīrus medicīnu, viņi varētu mm, nodrošināt viņiem labāk piekļuvu ārstēšanai, tas ir ļoti svarīgi. Un jāņem vērā, ka pēc iespējas ātrāk šī antiretrovīrusu medikamenti ir jāpieņem pirms iestājās pasliktināšanas. Tas viss, lai panāktu 96 procentu iespēju neinfitēt citus, tāpēc mums ir jāstrādā ar prevenciju, mums ir jāstrādā ar mūsu pacienta um, tīkliem, attiecīgi jāizmanto esošās struktūras. Mēs turpināsim izplatīt labāko praksi un vēl ir jādara tā, lai testēšana būtu ļoti vienkārša, viegli pieejama, arī efektīva pilsoņiem. E, ja šie testi tiek veikti, un ir pieejama, tad būtu daudz vieglāk katram cilvēkam uzzināt, vai šī infekcija ir attiecīgo cilvēku skārus. Un mm, mēs, mums ir jāturpina mūsu cīņa pret HIV aids. Paldies! Paldies, Graustetis kundze, un tagad es gribētu dot vārdu Čēlders kundzei, kas runās sociālistu demokrātu grupas vārdā trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Pasaules aids diena 2011. gadā ir diena, kad atzīmē 30 gadu gadskārtu kopš, 30. gadskārtu kopš tika konstatēts pirmais aids gadījums. Ir jāatceras tie cilvēki, kas ir miruši ar aids un jāpievērš uzmanību tiem, kas no šīs slimības cieši. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā es aicinu Eiropas Savienību īstenot stratēģiju cīņā pret HIV aids Eiropas Savienībā un kaimiņu valstīs. Mums ir nepieciešams rīkoties spēcīgi, spē, spējīgāk, vairāk nekā 25 tūkstoši jaunu aids gadījumu tika konstatēti kop, laika posmā kopš 2009. gada. Un ļoti daudz cilvēki, kuri ir HIV, inficējušies ar HIV aids, nezin, ka viņi, ka viņi ir slimi un visvairāk cieši tāds grupas kā jauni, cil, gados jauni cilvēki, homoseksuāli vīrieši un arī citas grupas. Laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam Amerikas Savienotajās valstīs tika īstenot jauna diagnosticēšanas programma, kas tika vērsta tieši uz šīm te mazāk aizsargātajām grupām. Tur ir runa gan par dažādām klīnikām, gan um, uz kopienu balstītām organizācijām. Uh, Lielākā daļa testu tika veikta dažādās klīnikās eh, un sabiedriskās organizācijas iesaistījās šajos pasākumos, un līdz ar to tika ļoti daudz palīdzēts cilvēkiem. Un tādējādi tika uzlabot rādītāji. Mums ir jāgarantē piekļuve HIV profilaksei, konsultācijām un agrīnai ārstēšanai un eh, jāatbalsta uh, sabiedriski pieejami. Mēs arī aicinam īstenot pasākums, lai cīnītos pret stigmatizāciju un diskrimināciju. Cilvēki, kuriem ir HIV aids, ir jāiek, jā, jāiekļauj likumdošanā pret diskrimināciju un jāraugās, lai cilvēki, kuri cieš no HIV aids, vairs necies no negatīvas attieksmes un diskriminācijas darba tirgū. Iz, vairāk nekā 30 cilvēki uzskata, ka tāpat ir jācīnās pret to, lai eh, šādi cilvēki netiktu iztumti no savām ģimenēm. Eiropas Savienībai arī būtu jāpiedāvā ietvers, lai mudinātu dalību valstu valdības eh, runāt par šo jautājumu un eh, risināt problēmu saistībā ar seksuālās veselības eh, veicināšanu. Nu, tāpat arī ir jāstiprina sieviešu tiesības seksuālās attiecībās. Īrijas kontekstā man ar nožēlu jāsaka, mēs joprojām neesam izstrādājuši dalībvalsts stratēģiju šajā jomā un jāsaka, cilvēki, kas eh, cieši no HIV un AIDS, eh, ir ļoti lielā mērā atkarīgi no mūsu pūliņiem. Es gribētu pateikties uh, saviem kolēģiem, tīpaši Maiklam Kašmanam, kurš tik smagi ir strādājis pie šī jautājuma tik ilgu laiku jau. Liels paldies Čelders skundzei, un tagad došu vārdu Parvanovas skundzei Alde grupas vārdā. Divi ar pus minūtes. Paldies priekšsādātāju komisāru kungs, dārgie kolēģi. Uh, Gandrīz trīs gadus pēc tam, kad Eiropas Savienība uzsāka savu stratēģiju cīņā pret HIVAIDS Eiropas Savienībā un kaimiņa valstīs, mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā mēs joprojām ļoti tālu atpaliekam no nospraustā mērķa, proti, ka gadā nebūtu neviena jauna saslimšanas gadījuma. Ir jā, jāīsteno progresi, ja mēs runājam gan par uh, agrīno diagnosticēšanu, gan ārsniecību. Situācija Eiropas Savienībā ir ļoti satraucoši sevišķi Austrum Eiropā. Tajā pašā laikā šķiet, ka šo slimību politikas veidotāji ir aizmirsuši. 30 gadus pēc tam, kad pirmoreiz tika atklāts aids gadījums, joprojām ir ļoti būtiski uzsvērt, cik svarīga ir informācija un nepieciešamība. Uh, īstenot atbildīgu mērķiecīgu politiku Eiropas Savienībā. Komisāra kungs, mēs apsveicam komisijas apņēmību un pūliņus īstenot savu, ce, savus centienus cīnīties pret HIV-aids. Mēs ceram, ka jūs arī skaidri norādīsiet dalībvalstīm, ka tas, ka viņām ir stratēģijas papīra, ar to nepietiek. Uh, Šādām programmām ir jābūt efektīvi finansētām un tās ir jāīsteno. Paraudzīsimies uz realitāti un ņemsim vērā patiesās prioritātes. Te nav vietas tabū vai aizliegtiem tematiem. Ir būtiski, lai dalība valstīm būtu nacionālās aids apkarošanas programmas un lai būtu sasaista reproduktīvo veselību un hivaids. Es visbeidzot gribētu runāt par rezolūciju, par ko balsosim šodien un ko atbalsta visas grupas. Jā, ir jūtīgākas grupas ne tikai jauni cilvēki un uh, homoseksuāli vīrieši, kā arī intravenozo narkotiku lietotāji. Ir jāīsteno stratēģijas, uh, vispārējais stratēģija. Šīs grupas ir viegli ietekmējams arī tādēļ, ka tās vairāk skar um, diskriminācija un sociālā iztumšana. Uh, noliedzot šo cilvēku grupu eksistenci un runājot ar nediskriminēšanas kampaņām, mēs nevarēsim runāt, vien mēs nevarēsim cīnīties pret HIV-aids. Vajadzētu atturēties no ideoloģiskiem apsvērumiem un atbalstīt šo rezolūciju. Šodien ir pasaules aids diena. Tā ir diena, kad mums ir jāc, jāgodina cietušie un jāceras mūsu solījumi cīņā pret HIV-aids Eiropā. Paldies par Vanovas kundzei. Un tagad Rota Berens kundze ir pacēlus zilo kartīti. Vai jūs pieņemsiet jautājumu no Rots Berens kundzes? Jā, lūdzu. Vicepriekšsēdētājs kundze, lūdzu. Paldies. Es gribētu pajautāt Parvinos kundzei, jūs piekrītat man, ka tik tiešām Tik tiešām tā ir, ka Eiropas budžetā vajadzētu vairāk līdzekļu, lai būtu tādas programmas, um, ar kur palīdzību mēs varētu izglītot cilvēkus un arī uzraudzīt hīvaids. Bet vai jūs piekrītat arī tam, ka dalība valstis norā... neņem vērā, ka ir šāda slimība? Un Čēlders kundze teiktajā tas jau izskanēja, un ka būtu nepieciešams mudināt komisiju lūgt dalību valstis parādīt, cik daudz tā, līdzekļu tās tērē dažādām izglītības un apmācības programmām un lai palīdzētu izskaust šo slimību. Un būtu labi, ja mēs lūgtu jauno prezidentūru, Dānijas prezidentūru iesniegt šādus skaitļus pēc iespējas drīzāk. Mikrofons. Rotbērens kundze. Ir ļoti būtiski izmantot visus mūsu rīcībā esošos politiskos instrumentus. Uh, lai īstenot savu stratēģiju un padarītu to par realitāti. Mums ir jāizmanto e-veselības, inovāciju partnerības un ICT piedāvātās iespējas, tāpat arī veselības tehnoloģijas iespējas To visu kopā ņēmot, mēs varētu gūt panākums. Kā es jau sākumā teicu, mums tas šobrīd nav izdevies un ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu caurskatām naudas plūsma, kas būtu, at, kurā būtu ņemtas vērā zināmas prioritātes un tikai tā būtu pievienotā vērtība šajā procesā un nospraustas prioritātes, jo šajā procesā mēs apzināmies lobijas centienus attiecībā uz citām prioritātēm, kas varbūt nav tik būtisks Eiropas Savienības pilsoņiem, bet ir būtisks šiem te lobbyistiem. Es domāju, ka ir jādara kaut kas tāds, kas būtu, kas vislabāk kalpot mūsu iedzīvotājiem. Paldies par Vanovs kundze. Un tagad Janakudakis kundze ECR grupas vārdā pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs ar skumjām atceramies daudzos tūkstošus eh, nevainago cilvēku, kas ir miruši ar šo slimību. Šokējoši statistikas dati liecina, ka jaunu infekciju īpatsvars Eiropas Savienībā nesamazinās. Šie rezultāti nav labi. HIV aids ir epidēmija, kas ietekmē visas dalību valsts, un mums, mēs esam atbildīgi to cilvēku priekšā, kas uh, cieši no HIV-aids. Šodien Eiropas parlaments pieņems rezolūciju par Eiropas Savienības globālo reakciju uz HIV-aids. Rezolūcijā ir izskatīti visi aspekti Eiropas Savienības cīņām pret HIV-aids, tā skaitā finansējums pētniecības pasākumiem, lai izstrādātu vakcīnu. Mums ir uh, jācīnās pret uh, slimību, kas nepazīst ne robežas, neizšķir rases, dzimumus. Uh, vai cilvēku vecumu. Taču tā ir slimība, ko mēs spējam kontrolēt it īpaši ar diagnosticēšanas palīdzību, un es esmu pārliecināta, ka kādu dienu zāles tiks izstrādātas. Šobrīd mums ir um, jāizplata informācija, jāatbalsta pilsoniskās um, grupas, kas, kas aktīvi darbojas šajā jomā, un es um, esmu priecīga, ka komisija strādā šajā virzienā. ECR grupa vēlas izteikt līdzjūtību visiem tiem, kur ģimenes ir cietušas un kāds ir gājis bojā ar hivaids. Ir laiks uzlabot to cilvēku dzīvi, kas eh, sirkst ar hivaids, un mēs tik tiešām esam apņēmības pilni visiem spēkiem cīnīties šajā cīņā. Paldies! Paldies Janaku Dakas kundzei, un tagad es dodu vārdu Satu Hase kundzei. Lūdzu. Godātie kolēģi, Sirsnīgs paldies visiem tiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās un šās rezolūcijas sagatavošanā. Mūsu kopīgais mērķis ir samazināt HIV infekcijas izplatību Eiropā, un šobrīd statistika uh, rāda, ka tā nav noticis. Eiropas Savienības dalību valstīs ik gadu mēs sastopamies ar jauniem HIV aids infekcijas gadījumiem, un eh, tas pats notiek arī mūsu kaimiņu valstīs ārpusējas robežām. Un tomēr mēs runājam par tādu slimību, kuru ir pilnīgi iespējams ar profilaks novērst. Mēs zinām, kā to var novērst. Tāpēc galvenais nolūks un galvenais iemesls tajā, kāpēc jauni gadījumi parādās un kāpēc mēs pret tiem necīnamies, ir tāpēc, ka mēs varbūt nevēlamies to darīt. Pirms pāris gadiem es viesojos Dienvidāfrikā, un tur es redzēju televīzijas reklāmu, kurā Nelsons Mandela teica, ja mēs mīlam mūsu bērnus, tad mums ar bērniem ir jārunā par seksu. Mandela domāja ar šo savu teikto to, ka jauniem cilvēkiem un vispār cilvēkiem kā tādiem cilvēki var sevi pasargāt no inficēšanās ar HIV un AIDS, ja viņi zina par savu seksuālo veselību un viņiem ir jāzina, kā ar prezervatīvu var izsargāties no inficēšanās. Manā izcelsmes valstī Somijā pieredze rāda, ka, piemēram, skolās runājot par seksuālajām saslimšanām un seksuālo, sas, seksuālo veselību un vispār sabiedrību atklāt runājot par seksualitāti un arī piedāvājot poliklinikās seksuālu izglītību. Uh, Tas eh, pilnīgi noteikti samazina visas ar seksu saistītās problēmas - STS, abortus un nerunājot nemaz par HIV un AIDS. Šā iemesla dēļ es uzskatu, ka mums ir jārunā atklāti par to, kādā veidā tiek piedāvāta seksuālās eh, veselības izglītība. Uh, Mums ir jārunā arī par sievietēm. Statistika rāda, ka 45% e, no jaunajiem zem 25 gadi ar saslimšanu saslimušajiem tās ir sievietes. Līdz ar to tas e, pierāda to, ka mums ir jārunā arī par dzimumu lomām. Mums ir jārunā par to, vai sievietēm ir zināšanas un ticība sev, ka tām ir iespēja pieprasīt partnerim lietot prezervatīvu. Uh, Un tomēr ir svarīgi arī veikt analīzes un cilvēki, kuri nezina, ka viņi ir slimi ar HIV, inficēti ar HIV, tad viņiem ir trīsreiz lielāka iespēja aplipināt citus nekā tiem, kuri zina, ka viņiem ir HIV infekcija. Tātad profilakse. Vēl bez tam ir svarīgi runāt par to, ka māte, kura ir inficēta ar HIV, vai var šo infekciju nodot bērnam vai nē. Un vēl bez tam iztumšana, par to jau cilvēki šeit, kolēģi jau šeit runāja. Es uzskatu, ka mums ir jāno eh, saka pilnīgi konkrēti mērķi, kā piemēram apvienotās nācijas jau ir rīkojušās prieksēdētāji. Paldies uh, eh, Satū Hase kundzei, un tagad es došu vārdu Marisai Maties kundzei no GOE grupas vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze, godātais komisāra kungs. Šodien mēs šajā telpā esam vienoti, parakstot rezolūciju un balsojot par to, un patiesībā tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, ko mums darīt un kā. Mēs šodien svinam pasaules pretaids dienu, un tā ir ziņa pilnīgi visiem pasaules iedzīvotājiem, ka mēs vēlamies par to cīnīties. Jau 2009. gadā mēs uzsākām atzīmēt šo dienu šajā parlamentā, bet, diemžēl, ik gadu atkārtojās tas pats scenārijs. Katru gadu ir pārāk daudz jaunu saslimšanas gadījumu diagnosticēta Eiropas Savienībā, un, piemēram, 2010. gadā Eiropas ekonomiskajā zonā tika atklāti pāri par desmit tūkstošiem jaunu saslimšanas gadījumu ar HIV un mūsu kaimiņu valstīs tādu ir simtiem tūkstoši. Mēs nedaram neko, piedošana neko. Mums ir jāinvestē daudz vairāk veselības aprūpas pasākumos, un šobrīd šī situācija vispār ir apstājusies, jo patreizējā ekonomiskā krīzes situācija ir padarījusi dramatisku. Mums ir jācīnās pret HIV aids. Un es uzskatu, ka komisijai ir būtiska loma spēlējama, jo kom tikai komisija var pamudināt dalību valsts izpildīt savas apņemšanās cīņā pret aids. Protams, šobrīd daudz runā par ekonomisko krīzi, arī sociālo krīzi, un abas šīs krīzes ir, padziļi, ir pasliktinājuši situāciju cīņai pret aids, bet nedomāju, ka tā tam vajadzētu būt. Mums ir jāizvairās no diskriminācijas, dzimuma, rases, un citu apsvērumu dēļ, un es ceru, ka mēs varēsim atbalstīt šo rezolūciju. Paldies Matijas kundzei, un tagad es dodu vārdu Rosī kungam no EFD grupas priekšsēdētājas kundze. Šī rezolūcija, par kuru mēs šobrīd eh, balsosim, ir savu veidu Eiropas parlamenta atbalsts cīņai pret HIV. Katru gadu Eiropā tiek inficēti tūkstošiem cilvēki, un atcerēsimies, ka 30% no tiem, kur ir inficēti, tos ir, e, viņiem papildus vēl ir arī C hepatīts. Es uzskatu, ka mums ir daudz vairāk naudas jāatvēl informācijas kampaņām, lai cilvēks zinātu, kā izvairīties no abām šīm seksuāli transmisīvajām slimībām. Bieži vien ir tā, ka aba šī, patiesībā abas šīs slimības neārstētas noved pie nāves. NV komitejā teksts tika izmainīts, izņemot ārā atsauci uz abortu, un, ja pieliekot to klāt, mēs vēlamies atsevišķu balsojumu par aborta paragrāfu, uh, jo mēs tiešām ceram, ka mēs atgriezīsimies pie sākotnējās teksta redakcijas. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem šī rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga, un tas galvenokārt attiecās pret uz jauniešiem. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad eh, es vēlētos dot vārdu Dods kundzei pie grupām nepiedarošo grup, grupas. Uh, Paldies! Apvienotajā karalistē ir ļoti daudz uh, eh, ar HIV inficēto un 2010. gadā šis skaitlis sasniedz pār par 91 tūkstoti. Un uh, ir paredzēts, ka 2020. gadā šis skaitlis jau būs 120 tūkstoši. Un uh, šobrīd ir ārkārtīgi daudz HIV inficēto un katru nedēļu ar HIV, kā HIV aids pozitīvi tiek identificēti divi jauni cilvēki. Un, piemēram, šonadēļ atklātie statistikas dati pierāda, ka šis skaitlis ir pieaudzis par 20% un jaunu inficēto vairāk ir vīriešu vidū. Pasaules veselības organizācija ir uh, paziņojusi, ka šobrīd pasaulē 33,4 miljoni pasaulē ir inficēti ar aids un apmēram pusi no tiem ir bērni. Uh, Bet atcerēsimies, kad ir iespējams izvairīties no HIV aids, un tam ir nepieciešama agrīna diagnoze un pieejama ārstēšana. Tādējādi ir iespējams izvairīt, izvairīties no HIV aids izplatīšanās. Cilvēki bieži vien baidās testēties uz HIV aids vīrusu, jo bieži vien pozitīva diagnoze cilvēku tik spēcīgi stigmatizē, ka tas tiek paralizēts un mums būtu jāuzsāk ārstēšana agrīni, jo ja tā tiek uzsākta vēlīm, tad prognoze ir samērā dramatiska. Jāsaka, ka terapijas uzlabošanās 30 gadu laikā ir ļoti būtiska, un cilvēkiem būtu jāizmanto terapijas iesniegtās, sniegtās iespējas. Paldies, un tagad Es vēlētos dot vārdu Frončaka kungam padomas vārdā, kas ir sabiedrības veselības valsts sekretārs Polijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! Man ir ārkārtīgi liels gods un arī prieks runāt par šiem jautājumiem šodien un iepazīstināt jūs ar Eiropas, ar Eiropadomas nostāju šajos jautājumos un uh, Šī nostāja tika pieņemta šā gada novembrī. Eiropas Savienība un dalību valstis šobrīd piemin tos, kuri ir miruši HIV aids infekcijas rezultātā, un mēs izsakam mūsu visdziļāko līdzjūtību viņu radiniekiem, un izsakam līdzjūtību arī tiem, kur cieš no aids. Šogad mums ir zināma jubileja. Pirms 30 gadiem pasauli pirmo reizi uzzināja, kas ir aids, jo pirmie gadījumi tika diagnosticēti 1981. gada decembrī. Šie 30 gadi ir bijuši cīņas pilni. Aids dēļ pasaulē ir zaudēti pār par 30 miljoniem, un pār par 16 miljoniem bērnu ir palikuši bez vecākiem. Mēs uzskatām, ka šobrīd pasaulē ir 33 miljoni inficēto un katru dienu ir vairāk tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu, īpaši nabadzīgajās pasaules valstīs. Šie 30 gadi ir bijuši arī sadarbības un apņēmības pilni. Mēs vēlamies īstenot un veicināt dialogu, jo tieši dialogs par cilvēka cieņu un cilvēka būtību ir būtiskākais. Ņemot vērā e, šos pasākumus, mums ir izdevies samazināt par 20 procentiem inficēto skaitu, un no 2004. līdz 2009. gadam mums ir izdevies par miljoniem samazināt no aids mirušo skaitu. Vislielākais divas trešdaļas HIV inficēto ir e, Zemsahāras Āfrikas reģionā. Eiropas Savienība ir gatava rīkoties un rīkoties aktīvi. Mēs sadarbojamies ar Pasaules veselības organizāciju, ar apvienoto nāciju atbilstīgo nodaļu un ar citām nevalstiskajām organizācijām. Un mēs esam daudz sasnieguši. 2010. gadā Eiropas Savienības ieguldījums HIV apkarošanā, tuberkulozes apkarošanā un malārijā sasniedza gandrīz 1,5 miljārdi Amerikas dolāru apjomu. 33% no visas naudas, kas bija atvēlēta šo slimību apkarošanai pasaulē. Un tomēr pār par astoņiem miljoniem cilvēku joprojām pasaulē nav pieejama efektīva aids ārstēšana. Un, diemžēl, inficēto skaits Nabadzīgajās valstīs daudziem no šiem inficētajiem liedz saņemt adekvātu veselības aprūpi. Jāsaka, ka HIV inficēto skaits ir pieaudzis eh, par 25% no 2001. līdz 2009. gadam. Eiropas Savienība partnerības programmu ietvaros dara daudz, lai risinātu šo neakceptējamo situāciju. Mēs vēlētos redzēt daudz vairāk preventīvu programmu, pie tam tādu, kas būtu izstrādāts nacionālā un reģionālā līmenī. Eiropas Savienība spēlē izšķirošu lomu, lai stiprinātu savas vadošās pozīcijas HIV aids apkarošanā pasaules mērogā, un tomēr lielākais izaicinājums šobrīd mums ir saglabāt aids kā vienu no Eiropas Savienības nacionālajām un reģionālajām prioritātēm jo tikai tādējādi mēs varēsim izvairīties no epidēmijas. Eiropas Savienība atbalsta pārskata progresa ziņojumu, kurā ir apskatīts visu tūkstošgadus mērķu sasniegšanas izpildes programma. Un eh, mēs šobrīd vēlam sagatavot politisku de deklarāciju par HIV aids. 2011. gada jūnijā apvienoto nāciju augstā komisija pieņēma savu deklarāciju par HIV aids, un mēs vēlamies nonākt pie tā saucamā nulles līmeņa. Nulles līmeņa jaunu saslimšanas gadījumu, nulles līmenis diskriminācijas. Tātad tiešām. Tas nozīmē. Mm ka neviens cilvēks netiktu diskriminēts, netiktu neinficētos no jauna un tā tālāk. Mēs vēlreiz apliecinām Eiropas Savienības apņēmību strādāt, lai ja 2015. gadā šis mērķis tiktu sasniegts, proti, ka 15, 15 miljonu cilvēku, kas, kam ir HIV aids, saņemt ārstēšanu, uz pusi tiktu samazināts um, citu cilvēku inficēšanas gadījumu skaits. Uh, tiktu samazināts eh, to gadījumu skaits, kad māte nodod savam bērnam HIV-aids. Eiropas Savienība norāda, ka profilaks ir visefektīvākais pasākums, ar kā palīdzību cīnīties pret eh, šīs epidēmijas izplatību. Mums ir jāizstrādā stratēģijas, jāraugās, lai tās būtu vispārīgas un lai tās balstītos uz eh, pareizu vietējā konteksta izpratni un jaunākajām zināšanām Tāpat jāveicina pastāvošo profilaktisko pasākumu izmantošana un uh, jāpēt jauns iespējas. Fizioloģisku, ekonomisku un citu faktoru ietekmē sievietes un meitenes visvairāk ir vismazāk aizsargāto grupu vidū. 50 miljoni, 50% no HIV aids uh, skartiem cilvēkiem ir sievietes, un tāpēc ir eh, jāņem vērā arī dzimuma līdztiesības jautājums. Un eh, tāpat jādod sievietēm jaunas tiesības, jāievēro sieviešu tiesības, ir īpaši tiesības būt pasargātām no nedrošas, no nedrošiem dzimumsakariem, ir īpaši seksuālās eksploatācijas un eh, cilvēku tirdzniecības kontekstā. Īpaša vērība ir jāpiegriež uh, atbildīgas eh, rīcības aspektam, ir tīpaši vīriešu vidū. Tāpat ir jāvērš uzmanība uz eh, tām grupām, kas ir vismazāk aizsargāts, piemēram, eh, homoseksuāli vīrieši, etniskās minoritātes, seks industrijas darbinieki un to klienti. Šie cilvēki bieži vien tiek marginalizēti, un tas viņus padara par viegliem mērķiem HIV-aids. Uh, Mums ir arī jāsaprot, ka ļoti daudziem jauniešiem ir eh, ierobežota piekļuve reproduktīvās veselības programmām un informācijai. Ir ļoti svarīgi pielāgot dažādus sociālos pakalpojumus un preces, sniegt konsultācijas, kas būtu ļoti kvalitatīvas. Tāpat jādomā par prezervatīvu lietošanas veicināšanu. Nu, un daudziem citiem pieejamiem profilaktiskiem pasākumiem. Mēs nedrīkstam aizmirst arī citas seksuāli transmisīvās slimības, ne tikai HIVAIDS, B un C hepatīts, tuberkuloze pirmām kārtām. Tāpēc ir svarīgi uzlabot sadarbību šo slimību apkarošanā un uh, jāstiprina pasāku, profilaktiskie pasākumi un pakalpojumi, lai cīnītos pret šīm slimībām. Eiropas Savienība apzinās, ka ir vairāk jāiesaista tos cilvēkus, kas eh, dzīvo ar HIV aids, uh, gan uzraudzības, gan profilaks, gan atbalsts stratēģijās un politikās. Mēs saprotam, cik būtisku lomu spēlē nevalstiskās organizācijas, tā skaitā tās organizācijas, kuras vada cilvēki, kas paši cieši no HIV aids. Eiropas Savienība apsveic ievērojamo progresu, kas ir panākts antiretrovīrusu ārstniecības eh, jomā, bet ir jāsaka, ka ir nevienmērīgs mm, nevienmērīgi rezultāti, ja mēs salīdzinām dažādus rezultātus. Piemēram, tajās valstīs, kur ir zemi un vidēji ienākumi, 8 miljonu cilvēku joprojām nevar saņemt šādu ārstēšanu. Runājot par šo retrovīrusu zālēm, ir jāsaka, ka. ka šeit varētu būt uh, labi, labāki rezultāti. Uh, ir jāpalīdz labāk cilvēkiem, kas cieši no HIV aids, ir jāpalielina finansējums dalība valstu līmenī, ir jācīnās par to, lai šie cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Eiropas Savienība apsveic to, ka HIV aids uh, inficēšanās gadījumu skaits eh, mātē nododot šo slimību bērnam ir samazinājies, bet, protams, tas būtu jāizskauž kopumā un jāraugās arī, lai mātes eh, nezaudē dzīvību. Bērniem un sievietēm būtu jābauda vislabākās ārstniecības iespējas. HIV, aids un seksuālā un reproduktīvā veselība ir jāiekļauj uh, dažādu strateģisku programmu, dažādās strateģiskās programmās un stratēģijās nacionālajos un reģionālajos līmeņos ir jācīnās pret stigmatizāciju un diskrimināciju, un Eiropas Savienība te var daudz palīdzēt. Tāpat arī jānovērš dažādi šķēršļi, eh, HIV aids pacientu eh, pārvietošanās eh, jomā. Jo tā nav pienācīgi cīnīties ar epidēmiju un tādējādi netiek atbalstīt, eh, netiek sniegts atbalsts viegli mazāk aizsargātām grupām. Tāpat ir jādomā par to, kā piešķirt pienākam, pienācīgu finansējumu profilaktiskiem pasākumiem. Ir jāraugās, lai esošās programmas un pakalpojumi varētu efektīvi darboties, jāstiprina dalību valstu veselības sistēmas, tāpat ir jātīst sociālie pakalpojumi un jāveic, pasāk, jāveic citi pasākumi, lai ja sniegtu atbalstu HIV aids pacientiem. Ir jāturpina iesāktais darbs, jāsniedz kvalitīvu palīdzību, jāmazina plaisas visās jomās, un tas palīdzēs Eiropas Savienībā un uh, katrā dalībvalstī atsevišķi mazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu, cīnīties pret diskrimināciju un nāvs gadījumiem, kas ir saistīti ar HIV aids. Paldies! Paldies, ministra kungam. Tagad es gribētu dot vārdu komisāram Talīkungam. Mēs joprojām runājam attiecīgi ar, par komisijas darbu. Mums, mums ļoti interesē šie darbi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas piedalījās šajās debatēs un iestājās par to, ka ir jāraid ļoti spēcīgs vēstījums. Jāturpina cīnīties pret šo slimību pret HIV aids. Šīs būtiskā vēsts ir eh, vēl jau vairāk svarīga šodien, jo taupības pasākumu rezultātā, kas tiek īstenot Eiropas Savienībā, liela resursi, kas agrāk tika piešķirti veselības sektoram, šobrīd ir uh, samazināti. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu vēstījums šodien apliecinātu to, ka mūsu valstīs eh, veselībai domāto līdzekļu samazinājums nedrīkst kaitēt eh, tādām finanšu programmām, kas ir domāts cīņai pret HIV aids vai kas paredz investīcijas cīņā pret HIV aids. Aizvadīto dažu gadu laikā ir panākts ievērojams progress cīņā pret šo slimību, taču mēs joprojām esam ļoti tālu no savu mērķu sasniegšanas. Proti, no nulles līmeņu sasniegšanas, no tā, lai ne, nebūtu vairs neviens jauns saslimšanas gadījums, neviens jauns nāves gadījums. Komisija ir apņēmības pilna turpināt strādāt, lai šo mērķu tomēr sasniegtu. Mums ir jāraugās, lai uh, mēs cīnītos pret diskrimināciju, jo diskriminācija ir milzīga problēma daudzās Eiropas Savienības dalība valstīs. Mums ir jānodrošina, lai HIV aids pacientiem būtu piekļuve ārstniecībai. Tas pats attiecas uz cilvēkiem, kas eh, ir eh, riska grupās gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Eiropas Savienības. Vairāk no jums jau sacīja, ka ir nepieciešams ieguldīt milz pūliņus mūsu cilvēku izglītošanā par visu to, kas ir saistīts ar HIV aids. Es ceru, ka mēs savu darbu turpināsim. No komisijas puses eh, es varu apliecināt to, ka mēs esam izveidojuši ideju kalvi, platformu, kas palīdz cīnīties pret HIV aids. Uh, tajā piedalās dalība valstis, un mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu paraugu praksi Eiropas Savienības dalību valstīs, un lai mūsu rīcība tiktu koordinēta, jo tādējādi mēs varēsim sasniegt labāks rezultāts. Paldies! Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Liels paldies, paldies komisāra kungam. Dārgie kolēģi, šī diskusija ir beigusies. Bīrojs ir saņēmis rezolūcijas priekšlikumu par šo tematiku. Šodien mēs arī pusdienas laikā balsosim par šo rezolūciju.